šo. Pirms mēs. Tātad vai ir kādi komentāri par sēdes protokolu? Ja komentāru nav, tad protokols ir apstiprināts vārds Aukens kundzei priekšsēdētāju šodien. Treš,